Boa tarde a todas e a todos. Vamos dar in... Dāmas un kungi, mēs varam sākt šodienas sanāksmi. Pirmām kārtām mūsu darba kārtībā ir paredzēta darba kārtības pieņemšana. Un šeit ir divas nelielas izmaiņas paredzētas. Priekšlikums būtu šāds. Pirmām kārtām uzklausīsim Nedeševas kundze, kas ir trešais, neatvainojiet, 13. darba kārtības punkts vīriešu un sieviešu līdztiesība Eiropas Savienībā 2010. gadā. Nedeševas kundze ziņojums, jo rīt ir paredzēta balsošana. Un tad Nedeševas kundze varētu mums pastāstīt par savu ziņojumu un doties uz citu sanāksmi. Bet otrā doma, otrais darba, darba kārtības izmaiņa punkts ir Svensonas kundzes ziņojums. Viņa pati nevar būt klāt, viņa vienkārši gribētu, lai mēs nobalsotu. Nē, atvainojiet, viņa gribētu, lai šo ziņojumu atliktu uz nākamo sanāksmi. Tas nozīmē, ka šo ziņojumu es izskatīsim nākamajā komitejas sanāksmē. Šodien Svensons kundze ziņojumu mēs neizskatīsim. Jums nav nekāda iebildumu. Tad mēs varam uzskatīt darba kārtību par pieņemtu ar nelielām izmaiņām, ko es tikko pieminēju. Nākamais punkts ir priekšsēdētājs paziņojumi. Īstenībā nav nekā par ko ziņot. Trešais darba kārtības punkts - protokola apstiprināšana sanāksmēm, kas notika 8. novembrī un 29. un 30. novembrī 2010. gadā. Šie protokoli tika jums nosūtīti, un ja līdz šīs sanāksmes beigām mēs nesaņemsim nekādus protestus, uzskatīsim šos protokols par pieņemšajiem, apstiprinātajiem. Un tagad ir ceturtais darba kārtības punkts, kas ir svarīgākais punkts mūsu šodienas sanāksmē. Ir viedokļu apmaiņa ar Ungārijas dabas resursu ministru un Ungārijas prezidentūras pārstāvi Miklos Retalī runāsim par to, ko viņi ir paredzējuši savā darba kārtībā. Un, kā jau pieminēja, Miklós Redhelī, kas ir Ungārijas dabas resursu ministrs, viņš ir klāt. Esam ļoti gandarīti, ministra kungs, ka jūs esat klāt, un ļausim jums uzreiz izteikties. Jūs varat pastāstīt par Ungārijas prezidentūru. Un lūdzu runājiet tieši par dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām. Lūdzu, ministra kungs. Köszönöm szépen. Tisztelt elnök a... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Esmu ļoti gandarīts un pagodināts par iespēju apmeklēt jūsu sanāksmi un attiecīgi prezentēt Ungārijas prezidentūras dzimumu līdztiesības programmu. Runāšu par mūsu prioritātēm un par paredzēto darbu. Pastāstīšu arī par to, ko mēs plānojam darīt, ko mēs plānojam turpināt, atskatoties uz iepriekšējām prezidentūrām. Ungārijas prezidentūra sākās ar lielām cerībām, jo mēs kļuvām par Eiropas Savienības dalību valsts tikai pirms sešiem gadiem. Un pirms sešiem gadiem notika arī liels svinības par godu tam, ka Ungārija kļuva par Eiropas Savienības pilntiesīgu dalību valsti. Un ne jau tikai Ungārijā tajā brīdī notika milzīgas izmaiņas, bet visā Eiropas Savienībā. Lisabonas līgums tagad ir paplašinājis Eiropas parlamenta pilnvaras un nodabinājis jaunu pamatu sadarbībai starp padomi un parlamentu. Es uzskatu, ka mēs varēsim veiksmīgi sadarboties, konstruktīvi sadarboties turpmākajos mēnešos un ļoti ceru, ka varēsim panākt risinājumus visos jautājumos, kas prasa koplēmumu procedūras iedarbināšanu. Pēdējos gados varējām novērot nopietnas izmaiņas visā Eiropā, runājot tieši par sieviešu tiesībām. Pirmām kārtām, un varu teikt, ka šeit notikušas pozitīvas izmaiņas, ir tas, ka sieviešu nodarbinātības līmenis ir paaugstinājis ļoti ievērojami paaugstinājis Paskatāmies uz desmit gadiem starp 2000, starp 1999 un 2009 gadu paaugstinājums nodarbinātības ziņā bija 7%. Te pašā laikā mums ir jāpadomā par kādu svarīgu faktu. Un šis fakts ir tas, ka joprojām ir diezgan liela atšķirība nodarbinātības līmenī starp sieviešu un vīriešu situāciju. 2008. gadā atšķirība bija gandrīz vai 14%. Un, ja mēs runājam par atšķirību atalgojumā, arī šeit ir ievērotas labas pārmaiņas. Tas pats attiecas arī uz sociālo statusu un nabadzības risku. Taču varam teikt, ka šeit situācija ir uzlabojusies netik strauji, kā mēs gribētu. Un joprojām varam pamanīt, ka Eiropas Savienības iekšienē starp valstīm pastāv diezgan liels atšķirības. Tagad varam nešaubīgi teikt, ka finanšu un ekonomikas krīze ir ietekmējusi situāciju ļoti nopietni. Diemžēl šī ietekme ietekmē atšķirīgi abu dzimumu pārstāvjus. Esam analizējuši situāciju un pamanījuši, ka tās sievietes, kurām nebija darba, kādu, kādu brīdi viņas ar lielām grūtībām varēja atgriezties darba tirgu, un bieži vien, nestrādājot ilgāku laiku, atgriežoties darba tirgu, vajadzēja akceptēt daudz zemāk atalgotu darbu. Mēs esam pārliecināti, ka šobrīd, kad mēs cenšamies atjaunot ekonomiku, mēs varam izmantot šo jauno situāciju Eiropas Savienībā. Mēs tagad varam likt pamatus, jaunus pamatus ekonomikas funkcionēšanai nākotnē, un tieši tādēļ mēs uzskatām, ka dzimuma līdztiesība ir izaugsmes stūrakmenis. Šādā veidā mēs varēsim uzlabot situācijas sociālajā sfērā un nodarbinātībā. Tieši tādēļ mēs uzskatām, ka ir absolūti skaidrs, ka mēs nevaram pat pieminēt 2020. gada Eiropas Savienības stratēģiju, neuzsverot īpaši dzimumu līdztiesības dimensiju. 2020. gada Eiropas Savienības stratēģija ir inteliģenta, iekļaujoša un ilgspējīga attīstība un izaugsme. Un mēs noteikti nevarētu sasniegt jau kādu no šiem mērķiem, ja visiem Eiropas Savienības iedzīvotājiem nebūsim piedāvājuši iespēju līdzdarboties sabiedrības procesos, un šeit nekādā gadījumā nedrīkstam šķirot, vai tā ir sieviete vai vīrietis. Šeit ir daudzi aspekti, ja mēs runājam par līb, dzimumu līdztiesības dimensiju. Un mēs noteikti gribētu, lai visi šie aspekti tiktu iekļauti mūsu pamatiniciatīvās. Jo šādā gadījumā mēs varēsim panākt to, ko mēs vēlamies. Un kāda tad īsti ir šie aspekti, kas ir jāintegrē visās politikās? Pirmām kārtām iespēja apvienot ģimeni un karjeru, otrkārt iespēja um, kāpt pa karjeras kāpnēm sievietēm. Bet kāpēc es šajā kontekstā pieminēju pirmām kārtām tieši Eiropas Savienības 2020. gada attīstības stratēģiju? Tas ir tādēļ, ka tieši mūsu prezidentūras laikā mēs sākam īstenot šo stratēģiju gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī katrā atsevišķā dalību valstī. Un skaidrs, ka visas iniciatīvas, kas ir saistītas ar Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju, ir arī mūsu prioritāšu sarakstā. EPSCO padomē mēs plānojam runāt par diviem jautājumiem. Pirmām kārtām jauno darba vietu radīšana un otrkārt Roma, Roma tautības iedzīvotāju iekļaušana sabiedrības procesos. Ja šeit mēs saskatīsim konsekvenci un politisko gribu, tad varēsim jau radīt jaunas darba vietas. Un šādā veidā varēsim samazināt arī dzimumu nelīdztiesību, kas šobrīd ir novērota darba tirgu. Tas pats attiecas arī uz Romu tautības iedzīvotāju iekļaušanu sabiedrības procesos. Šādā veidā mēs varēsim palīdzēt iedzīvotāju grupām, kas atrodas nelabvēlīgos apstākļos, un šeit tīpaši jārunā par sievietēm, kas nāk no Romu tautības. Vēlos uzsvērt vēl divas svarīgas lietas. Runāsim par demografiskām tendencēm un novecojušo sabiedrību. Šie abi izaicinājumi ir vienlīdz svarīgi, un mēs vēlamies tos abus risināt līdzsvaroti, meklējot iespēju apvienot eh, ģimenes dzīvi un karjeru. Mēs uzskatām, ka pastāv iespēja cilvēkam apvienot gan ģimenes dzīvi, gan arī karjeru. Un tas arī tīpaši svarīgi no dzimuma līdztiesības viedokļa. Mums ir jāsaprot, ka rūpes par ģimeni un darbs lielākoties ir tieši sieviešu prioritāte, ka ir jādara gan tas, gan tas, un varam teikt, ka šeit sieviete strādā dubultslodze. Un tieši tādēļ sievietes lielākoties arī tiek diskriminētas darba tirgu pat vairāk nekā vīrieši. Tāpēc es uzskatu, ka mūsu, prir, mūsu prezidentūras diskusija par ģimenes politiku varēs risināt dzimumu nelīdztiesību jaunā gaismā. Ungārijas prezidentūra plāno koncentrēties uz demogrāfijas procesu, procesiem Un tas ir tieši tādēļ, ka lai gan Eiropas 2020. gada stratēģijā ir izvirzīti nodarbinātības mērķi, bet mēs nevarēsim šos mērķus sasniegt, ja mums nebūs risinājuma, kas skar Eiropas Savienības iedzīvotāju novecošanas problēmu un to, ka mums trūks darba spēka. Nālos uzsvērt, ka mums papildu 2020. gada stratēģijai ir jāintegrē pilnīgi visas dzimuma līdztiesības dimensijas. Manuprāt, dzimuma līdztiesība ir viena no būtiskākajām cilvēktiesībām. Ja nav dzimuma līdztiesības, tad nevar uzskatīt, ka sabiedrība ir attīstīta un moderna. Te pašā laikā ir jāsaprot, ka vienas prezidentūras laikā vai arī pat prezidentūras trijo laikā mēs nevarēsim atrisināt pilnīgi visas problēmas. Mēs varam izvirzīt kādu prioritāti, mēģināt risināt kādu problēmu, un to mēs arī darām. Ungārijā mēs parasti sakām, ka jā, cilvēks cenšas paņemt rokās pārāk daudz, tad galu galā viņš tur pārāk maz, un tas ir tas, ko mēs nevēlamies. Ungārijas prezidentūras laikā mēs vēlamies mēģināt pacelt tik daudz, cik mēs varam. Un tāpēc mēs nolēmām, ka izvirzīsim tikai trīs prioritātes attiecībā uz dzimumu līdztiesību un sieviešu tiesībām. Mēs saprotam, ka ja, jautājumu, uz, mēs varē, uz kuriem mēs varētu koncentrēties, ir ļoti daudz tūkstošiem pat. Bet mēs izvirzījām trīs prioritātes. Pirmām kārtām pārskatīsim dzimumu līdztiesības aspektus 2020. gada Eiropas Savienības attīstības stratēģijas gaismā. Otrkārt, koncentrēsimies uz to, ka ir jācīnās pret vārdarbību pret sievietēm. Un treškārt, ir jāveicina dzimuma līdztiesība vispārīgajā kontekstā. Es nekādā gadījumā nesaku, ka šīs prioritātes sakārtotas svarīguma secībā. Nē, es vienkārši pieminēju visas trīs prioritātes. Mēs plānojam vienlīdz nozīmīgi koncentrēties uz visām šīm prioritātēm. Mēs skaidri saprotam, ka arī tagad ir daudz aktuāls problēmas, ko mēs nevarējam iekļaut savā darba kārtībā. Bet mūsu mērķis, protams, ir izvirzīt tos jautājumus savā darba kārtībā, ko mēs varam pacelt, ko mēs varam atrisināt. Mēs ļoti gribētu izstrādāt Eiropas dzimumu līdztiesības paktu. 2006. gadā šis pakts tika pieņemts, un tad šo paktu mēs gribētu attīstīt un gal galā pirmām kārtām atbildēt uz uh, jautājumu par to, kādēļ vispār būtu nepieciešams dzimumu līdztiesības paktu attīstīt un atjaunot. Runāšu par iemesliem. Pirmam kārtām pakts ir jāpārskata tieši tādēļ, ka esam kļuvuši par lieciniekiem ļoti nopietnām izmaiņām gan ekonomikā, gan arī sociālajā sfērā visā Eiropas Savienībā. Un skaidrs, ka šīs izmaiņas ir jāiekļauj arī pakta saturā. Otrkārt, mūsuprāt, būtu nepieciešams pārskatīt to, kas līdz šim ir panākts. Kādi ir taustāma rezultāti, ko jau tagad sasniedza dzimuma līdztiesības pakts? Un treškārt, tagad mums ir Eiropas Savienības 2020. gada attīstības stratēģija, kas veido jaunu ietvaru ekonomikas un sociālajām politikām, un šeit mēs abas šīs horizontālās politikas varam integrēt daudz veiksmīgāk. Un nobeigumā Um, pieminēšu arī to faktu, ka Eiropas komisija nāca klajā ar savu uh, dzimumu līdztiesības nodrošināšanas stratēģiju laika periodam no 2010. gada līdz 2015. gadam. Padoma bija ļoti gandarīta par šo komisijas dokumentu, mēs arī to akceptējam. Uh, radot savus padomes secinājumus EPSKO padomē, Un šajos secinājumos ir arī teiks, ka ir nepieciešams pārskatīt dzimumu līdztiesības paktu. Kādi ir aspekti, ko piedāvā Ungārijas prezidentūra, lai attīstītu dzimumu līdztiesības paktu? Mēs ļoti gribētu pirmam kārtam skaidri noteikt laika grafiku, jo tad būs ļoti viegli uzrādzīt uh, pienākumu un uzdevumu izpildi. Mēs varētu daudz efektīvāk veicināt Eiropas Savienības 2020. gada attīstības stratēģijas sasniegšanu. Respektīvi, mēs gribētu izvirzīt mūsu politiskās prioritātes un uzdevumus tam pašam laika periodam, kuram ir paredzēta arī uh, dzimuma līdztiesības programmas darbība. Mēs skaidri saprotam, ka būs dažāda veida prioritātes un pasākumi, kas prasīs pat vairāk nekā desmit gadus. Te pašā laikā mēs uzskatām, ka būtu ļoti noderīgi, ja katrs no mums izmantot tos pašus pamatprincips, to pašu laika grafiku un to pašu prioritāšu sarakstu tajā brīdī, kad mēs cenšamies īstenot pakta noteikumus. 2006. gadā pieņemtais pakts no daudziem aspektiem joprojām ir pilnībā aktuāls. Nu, kā jau teicu, ka neskatoties uz to, ka mēs centāmies, tik tiešām mēģinājām risināt situāciju, joprojām pastāv diezgan liela atšķirība starp uh, sieviešu un vīriešu atalgojumu. Joprojām pastāv segregācija darba tirgu, un diez vai jūs atradīsiet kādu dalību valsti, kas būtu pilnībā īstenojusi Barcelonas mērķus. Un šeit es pieminēju tikai dažus no mērķiem, kas ir iekļauti dzimuma līdztiesības paktā. Tieši tādēļ mēs jaunajā dokumentā centīsimies apkopot līdz šim sasniegt un piedāvāt jaunus īstenojumus mērķus. Kā jau pieminēju, ļoti svarīgi pārskatīt sākotnējo tekstu, iekļaujot tur, piemēram, arī vajadzību cīnīties pret vārdarbību pret sievietēm, un šī punkta savukārt nebija iepriekšējā paktā, lai gan šis fenomens tieši tā kā uzsvēra Spānijas un Beļģijas prezidentūra, šis fenomens ļoti pietrūka. Šajā faktā, paktā bija obligāti jāpiemina vardarbība pret sievietēm. Un, manuprāt, vardarbība pret sievietēm ir milzīgs cilvēktiesību pārkāpums. Ja jūs paskatītos uz skaitļiem, tad jūs ļoti gribētu arī pēc iespējas ātrāk rīkoties. Vismaz divas sievietes no desmit Eiropas Savienībā jau kļuva par vardarbības upuriem, un katra desmitā ir uh, cietusi no seksuālās vardarbības. Pakts, protams, nevarēs risināt pilnīgi uh, visus problēmas aspektus, bet mēs varam izvirzīt vispārēju strateģisko mērķi. Tieši tādēļ mēs gribētu aicināt Eiropas Savienības dalību valstis izstrādāt stratēģijas, kas ļautu izveidot ietvaru pasākumu plānu, uh, un politiskos lēmumus tā, lai cīnītos pret visiem vardarbības veidiem, visām vardarbības izpausmēm. Lai runātu, pienācīgi runāt par šo jautājumu, ir jārunā arī par to, kāda ir vīriešu loma cīnoties pret vardarbību pret sievietēm. Eiropas parlaments regulāri atgādina sabiedrībai par šī jautājuma aktualitāti, un vēlos arī teikt, ka Eiropas padome šobrīd tiek izstrādāts jauns līgums, kas tieši skar šo jautājumu. Manuprāt, tas būs svarīgs solis uz priekšu. Un mēs varētu jau tagad apkopot un izmantot to pieredzi, kas ir iegūta. Mēs varam iz, izveidot kādu, izvēlēties kādu Eiropas Savienības institūciju, kas kļūtu par kuratoru šī jautājuma risināšanam. Šādā veidā, ja mēs būsim apkopojuši to, kas jau ir sasniegts, tā būs arī iedvesma turpmākajam darbam bet ar iedvesmu nepietiek, ir jārīkojas. Nākamais solis, protams, ir konkrēta pasākuma un konkrēta šo pasākumu uzraudzība. Tieši tādēļ atjaunotais, aktualizētais pakts runās vairāk par uzraudzības, par ieviešanas aspektiem. Un mēs ļoti ceram, ka katra dalība valsts, vadoties no šī pakta, varēs izvirzīt daudz ambiciozākus dzimumu līdztiesības aizsardzības mērķus, gan uh, strādājot pie 2020. gada attīstības programmas, gan arī veidojot nacionālās reformu programmas. Tagad runāšu par diviem ārkārtīgi jutīgiem likumdošanas aktiem. Un tieši jūsu komitējai šie dokumenti ir ļoti svarīgi. Pirmām kārtām tā ir direktīva pret diskrimināciju, un otrkārt tā ir horizontāla direktīva pār uh, maternitātes atvaļinājumu. Šeit, protams, ir ļoti sensitīvi jautājumi, lai gan tiek izvirzīti uh, Eiropas Savienībā vispār pieņemtas vērtības, piemēram, tādi jautājumi kā diskriminācijas aizliegums. Tā pašā laikā mēs atrodamies ļoti sarežģītā situācijā, kad cenšamies pieņemt šos, šīs detalizētas Eiropas Savienības direktīvas. Dalību valstu viedoklis par īstenošanas pasākumiem ir ļoti atšķirīgs. Un tas ir tieši tādēļ, ka situācija, esošā situācija dalību valstīs ir ļoti atšķirīga. Mums ir jāsaprot, ka atšķirības ir. Bet uh, tā kā mūsu vērtība, protams, ir Vienotība dažādībā. Mēs nedrīkstam arī atteikties no dažādības, bet te pašā laikā nedrīkstam atteikties arī no vienotiem mērķiem. Vēlreiz uzsvēršu, ka diskriminācijas aizlieguma direktīva ir ārkārtīgi svarīga, un jūs komiteja to ļoti skaidri apzinās. Ja mums būtu šāda direktīva, tad Eiropas Savienības normatīvā bāze tiktu papildināta ar ļoti svarīgu normu kopumu. Šobrīd ir tā, ka runājot par, par diskriminācijas aizliegumu, tad varu teikt, ka attiecībā atkarībā no diskriminācijas paveida ir diezgan liels atšķirības tajā, kā mēs cīnāmies pret diskrimināciju. Ir daži dalībvalsts, kur tiek piedāvāta viena līdz kvalitatīvā aizsardzība pret diskrimināciju neatkarībā no diskriminācijas iemesla. Taču mums šķiet, ka joprojām ir nepieciešams garantēt vispārīgo minimālo aizsardzības līmeni visā Eiropas Savienībā. Tā kā, Eiropa, tā kā esam Eiropas Savienības dalību valstis, esam vienojušies par to, kā veicināsim kopīgas vērtības un kopīgus mērķus. Un mēs gribējām arī nākt klāj ar koordinētiem pasākumiem dažās jomās, piemēram, diskriminācijas aizliegumā. Folytatjuk tehát az jo tas attiecās uz eh, darba tirgu, un mēs turpinām sarunas par šo pret diskriminācijas direktīvu, bet, eh, protams, ka mēs nevaram būt, eh, mēs nevaram zināt, kā balsos padome, jo šīs direktīvas pieņemšanā ir nepieciešams balsu vienotība padomē. Tā tad. Uh, vienbalsīgums diez vai ir iespējams jebkurā jomā, un tomēr es uzskatu, ka diskriminācijas izskaušanai mums vajadzētu izmantot visus iespējamos instrumentus, un kā jau šeit izskanēja, mums ir jāizmanto viss, kas ir mūsu iespējās. Ungārijas prezidentūras laikā mēs uh, runāsim par konkrētiem jautājumiem, un tomēr es vēlētos, lai mūsu sasniegumi šajās konkrētajās jomās būtu redzami. Runājot par pretdiskriminācijas direktīvu, tad vēlreiz Ungārija vēlētos uzsvērt arī cilvēku ar īpašām vajadzībām diskrimināciju, un mēs paskatīsimies uz šo situāciju no citas skatu punkta, nekā to darīja Beļģija. Bet tas nav vienīgais, uz kā mēs liksim uzsvaru. Cilvēki ar īpašām vajadzībām, invalīdu e, speciālās vajadzības būs īpaši uzsvērtas arī Ungārijas prezidentūras laikā, un tas ir svarīgi arī Ungārijas republikā. E, mēs e, mēģināsim sadarboties arī ar dažādām invalīdu organizācijām un panākt vienošanos. Mēs vēlamies veicināt un stiprināt sinerģiju šīs direktīvas īstenošanā. Un eh, mēs vēlamies būt pārliecināti par to, ka invalīdu iztumšanu un diskrimināciju vairāk nenotiek, jo atcerēsimies, ka cilvēkiem ar īpašām vajadzībām jau tā ir grūti integrēties sabiedrībā, mums viņiem būtu jāpalīdz. Jo Runājot par juridisko ietvaru, tad gan Eiropas, gan starptautiskie tiesību akti nosaka mūsu darbību. Mēs uzskatām, ka dažādas apvienoto organizāciju konvencijas tam būtu jātiek ratificētām pēc iespējas ātrāk. Un tas savukārt novestu pie Eiropas Savienības šo konvenciju ratifikācijas. Mēs eh, ar lielu prieku vēlētos jūsu komitejas delegātus redzēt šajā konferencē. Un tagad par direktīvu bērnu kopšanas atvaļinājumā. Tas ir ārkārtīgi delikāts jautājums un ārkārtīgi aktuāls jautājums. Mēs esam redzējuši gan principu pretrunas, jo ir dažādās valstīs dažāda politika īstenot, un dažādām valstīm ir dažādi politiskie uh, prioritāšu uzdevumi. Protams, ka mums ir jāaizsargā topošās mātes un ir jāaizsargā šo māšu veselība. Sievietes, kuras baro bērnu ar krūti veselību un arī bērnu veselība. Un tomēr mēs nedrīkstam šīs iedzīvotā grupas pasargāt, pasargāt pārāk daudz. Jautājums ir delikāts tieši tāpēc, ka novir, novilkt robežu šķirtni ir samērā grūti. Jo atcerēsimies, ka mātes, topošās mātes un uh, tikko par mātēm kļuvušas sievietes ir bijusi aktīvas arī darba tirgū, bet nevar būt tā, ka cilvēki, kuri vēlas uzsākt ģimenes di dzīvi, diminā, dibināt ģimenes dzīvi, ka viņu intereses ir būtiskāks nekā citu. Ungārijas prezidentūra mēģinās apvienot visus viedokļus, un mēs strādāsim tālāk. Esam pārliecināti, ka ir jāizstrādā minimālie standarti Eiropas Savienības līmenī, protams, ņemot vērā dažādu dalību valstu sistēmu specifiku un procedūru. Cits ārkārtīgi svarīgs jautājums ir bērnu kopšanas atvaļinājums. Kā jau teicu, šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs un eh, daudz šķaitnains. Uh, Būtiskākās atšķirības starp dalību valstīm ir bērnu kopšanas atvaļinājuma garums un saņemtā pabalsta lielums. Mēs mēģināsim vienoties par kompromisu, mēģināsim direktīvā iekļaut visus svarīgākos aspektus. Mēs eh, vēlētos ņemt vērā jūsu iesniegtos grozījumus, jūsu priekšlikumus, un padomē izveidotā darba grupa detalizētos izskatīs un izsvērs. Šī darba grupa izskatīs arī tos grozījumus un idejas, kuras paredz ko vairāk nekā komisijas priekšlikumā iekļautlais. Jo kaut arī mēs esam saņēmuši daudz negatīvas eh, atpakaļsaiknes, mēs vēlētos, lai šī padomē izveidotā darba grupa strādātu balstoties uz ekspertu slēdzieniem un profesionāli. Uh, Mums, protams, ir zināma rīcības brīvība kompromisa panākšanā, taču tā nav bezgalīga. Vēl bez tam vēlētos atsaukties uz komisijas sākotnējo padomē iesniegto priekšlikumu. Jau toreiz bija daudz dalību valsts, kuras padomē apgalvoja, ka viņas varētu izmantot šo komisijas izstrādāto dokumentu un ņemt to par pamatu tālākam darbam. Ungārijas prezidentūra ir izvirzījusi ambiciozus mērķus, taču tie nav nereāli. Tāpēc, runājot par bērnu kopšanas atvaļinājumu direktīvu, es nedomāju, ka mums pāris mēnešu laikā, Ungārijas prezidentūras laikā, izdosies panākt vienošanos koplēmumu procedūras ietvaros. Tomēr esmu pārliecināts, ka Eiropai ir nepieciešama šāda veida direktīva, un agrāk vai vēlāk vienošanās tiks panākta, padomē un arī starp padomu un parlamentu. Ungārijas prezidentūra darīs visu, kas tās spēkos, lai nodrošinātu to, ka debatas padomē būs atklātas, konstruktīvas un realistiskas. Un visbeidzot, vēlētos uzsvērt, ka man ir liels prieks jūs 16. martā sveikt Budapeštā. Jūsu delegācija ieradīsies Budapeštā un būšu priecīgs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Obrigada, senhor. Paldies! Retelī kungam, paldies par to, ka jūs mūs iepazīstinājāt ļoti plaši ar Ungārijas prezidentūras prioritātēm. Jūs teiktais noteikti papildina mūsu zināto par Ungārijas prezidentūras izvirzītajām prioritātēm. Īpaši, kā jau jūs uzsvērāt, tiks uzsvērta vardarbība pret pretējo dzimumu un vardarbības ģimenē apkarošana. Tas attiecas arī uz sieviešu nodarbinātības procentu palielināšanos bet eh, jūs jau teicāt eh, savā runā, ka jūs pie tā strādāsiet. Varbūt, ka prezidentūras rakstiskajos mērķos tas tik skaidri neparādās, bet mūs priecē jūs teiktais. Man ir pieteikušies ļoti daudz runāt gribētāji, un ja jūs piekristu, godātie kolēģi, tad varbūt darīsim tā, ka vispirms es došu vārdu katram politiskās grupas pārstāvim, tad Ministra kungs atbildēs uz katras politiskās grupas pārstāvis dotajiem jautājumiem, un tad mums būs vēl viens jautājuma rauns, kurā tiks uzdot pārējo kolēģi jautājumu, kurā pārējo kolēģi varēs uzdot jautājumus. Ja jūs piekrītat šādai kārtībai, tad es pirmajai dodu vārdu Bauers kundzei. Köszönöm szépen, miniszter úr! Paldies, prieksēdētājs kundze! Un eh, paldies! Es vēlētos pateikties ministra kungam par jūsu ievadrunu. Jūs jau uzsvērāt vairākas prioritējumās jomas, un tās ir ārkārtīgi interesants. Un tomēr mans jautājums skars divus momentus, kas ir savā starpā saistīti. Pirmais - Eiropa 2020 stratēģija. Šajā stratēģijā pašā par sevi jau parādās zināmas pretrunas. Vispirmām kārtām mēs vēlamies palielināt dzimstību Eiropā un vienlaicīgi palielināt sieviešu nodarbinātību. Un otrais, un tas ir saistīts ar to, jā, jūs nospraustās prioritātes ir pilnīgi pareizas. Jūs vēlaties, eh, lai visiem, gan sievietēm, gan vīriešiem, būtu iespējams apvienot ģimenes dzīvi un darba dzīvi. Bet eh, jūs jau teicāt, un tas ir parādījies arī vairāku citu teiktajā, un tas parādījās arī sastajā gadā pieņemtajā dzimumu paktā. Uh, Mans jautājums jums būs konkrēts. Vai jums ir kādas idejas par to, kā konkrēti varētu sieviete apvienot ģimenes dzīvi un darba dzīvi? Un otrais jautājums ir saistīts ar to dzimumu paktu, dzimumu likumdošanas pakotni. Gala beigās vienošanās tika panākta trialogā, kurā piedalījās arī sociālie partneri. Un mans jautājums jums. Vai jūs uzsāksiet konsultācijas ar mūsu sociālajiem partneriem, kurā tiks pārskatīts šis tiesiskā akta teksts. Es domāju, ka ir ārkārtīgi labi, ka jūsu prezidentūra strādās balstoties uz Eiropa 2020 stratēģijas mērķiem, jo, kā jūs ziniet un kā mēs zinām, zinām pat pārāk labi, šajā stratēģijā principā runa neiet nevienā teikumā par tādiem svarīgiem jautājumiem kā dzimuma līdztiesība. Kaut arī no nodarbinātības un demogrāfisko jautājumu risināšanas viedokļa tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums un agrāk vai vēlāk tas būs jārisina. Es sveicu jūs pieeju un mani priecē arī tas, ka jūs vēlaties savilkt kopā šos divus elementus darbu un ģimenes dzīvi jautājums kā. Obrigada, senhora Borges. Paldies Bauers kundzei. Un tagad Tomsens kundze. Paldies priekšsēdētāji, paldies priekšsēdētāji, paldies ministra kungām, paldies par jūsu prezentāciju. Kā jau priekšsēdētāji teica, jūs pieminējāt ļoti daudz jomas, kas ir saistīts ar dzimumu līdztiesību un kas ir ārpus Ungārijas prezidentūras prioritātēm. Uh, Ir ļoti daudz jautājumu, kas eh, palīdzētu risināt dzimumu līdztiesību. Es vēlētos jums pateikties par to, ka jūs pieminējāt vardarbību, jo jau Spānijas valdība un Beļģijas prezidentūra to turpināja. Arī jūs strādāsiet pret vardarbību, pret sievietēm un pret vardarbību ģimenē. Tā ir ļoti nopietna un apjomīga problēma Eiropām jo tā ir lielā mērā saistīta arī ar sieviešu cilvēktiesībām. Mans jautājums. Vai, vai jūs esat paredzējis sadarī, sadarboties ar parlamentu Eiropas direktīvas, kas ir paredzēta cīņai pret vardarbību pret sievietēm ietvaros? Vēl bez tam jūs teicāt, ka ir ārkārtīgi svarīgi stiprināt sieviešu pozīcijas lēmumu pieņēmēju amatos. Un tas ir iestrādāts arī Eiropas komisijas 2010-2015 stratēģijā. Un arī ļoti daudzas Eiropas dalību valstu valdības ir runājušas par sievietēm kā lēmumu pieņēmējiem augstos amatos. Piemēram, Spānijas valdība ir uh, pieņēmusi lēmumu, ka 60% sievietēm ir jābūt valdībā. Arī Dānijas valdībā ir līdzīgi lēmumi, Sarkozī valdība ir tāpatās. Tas, kas mums Eiropā ir nedaudz pārsteidzoši, ir tas, ka Ungārijā ir valdība, kurā nav nevienas sievietes. Tas ir ārkārtīgi dīvaini, ka valdībā sēž tikai vīrieši, un varbūt jūs varētu paskaidrot šo situāciju. Jo, lai kā mēs arī to nepaskaidrot, tas nekādā gadījumā nav sakarā, tas nekādā gadījumā nav saskaņā ar Eiropas mērķiem. Un vai prezidentūra kaut ko darīs, lai veicinātu sievietes lēmumu pieņēmējos amatos? Paldies Tomsons kundzei, saka priekšsēdētais kundze, un tagad es dodu vārdu Bilbao kundzei no Alda grupas lūdzu. Paldies, priekšsēdētais kundze. Bija ārkārtīgi interesanti klausīties jūsu prezentāciju. Es vēlētos pateikt, ka teorētiski, teorētiski jau mēs piekrītam, protams, un mājam ar galvu ikvienam jūs pateiktiem teikumam. Taču eh, Varbūt šeit parādās, varbūt šeit iezogās nelielas bāžas, klausoties teorijā, kurai piekrīt visi. Tas, kas mums ir nepieciešams, tā ir rīcība, konkrēta rīcība, un man jūs teiktajā pietrūka konkrētu risinājumu. Kāda ir specifiski punkti, ko Ungārijas prezidentūra konkrēti darīs un ir paredzējusi īstenot? Jūs eh, pieminējāt divus punktus. Jūs pieminējāt, eh, viens bija tātad bērnu kopšanas atvaļinājums, Un jā, jums ir pilnīgi taisnība, ka šajā jomā ir ārkārtīgi daudz problēmu. Es vēlētos konkrēti zināt, ko jūs esat paredzējis darīt, jo viens jau ir skaitļi un to izvērtēšana, ka ir, ana, ka ir iniciatīvas, kuras vajadzētu akceptēt padomēji, bet es vēlētos konkrētāk zināt, kādas iniciatīvas jūs konkrēti īstenosiet, lai nodrošinātu jūs prezidentūras laikā ratifikāciju. Es ļoti augstu novērtēju to, ka jūs nesolījāt sauli no debesīm, ka jūs nesolījāt pārāk daudz, jo, protams, seši mēneši nav ilgs laiks, lai kaut ko būtiski mainītu. Runājot par jūsu pieminēto iniciatīvu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, jā, tas ir ļoti būtisks jautājums, jo sievietes ar īpašām vajadzībām varbūt ir eh, ar īpaši, īpašām vajadzībām. Īpaši tas attiecās uz bērnu kopšanas atvaļinājumu, vai to izņem māte vai tēvs. Mans jautājums, kādas tad ir būtiskākās problēmas un atšķirības starp dalību valstīm? Un eh, kādas ir jūsu cerības sasniegt vienošanos? Jūs jau teicāt, ka atšķirībām starp dalību valstīm ir jātiek as, respektētām un tolerētām. Bet eh, patiesībā šeit ir pretruna. Mēs eh, vienmēr dzirdam un atkārtojam, ka vienlīdzība ir cilvēktiesības. Es uzskatu, ka mums vajadzētu būt striktākiem tajā, kā tiek dzīvē īstenot principi, īpaši principi diskriminācijas izkrau, izskaušanā. Un, ja mēs vēlamies to sasniegt, tad mums ir jārunā daudz konkrētāk, daudz tiešāk. Jo mēs tiešām runājam par cilvēktiesībām. Jā, e, atšķirības starp dalību valstīm eksistē, un tomēr tam jau nebūtu jābūt argumentam. Nākamais, kā tiek iesaistīti vīrieši šajās iniciatīvās? Priekšsēdētāji, paldies! Kola Nilsens kundze no Zaļajiem, lūdzu. Thank you, Mrs. Chair. Um, yeah, I'd like to... Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju arī runāt par to, ko jūs teicāt savā runā. Jūs paudāt savu viedokli par eh, daudzām lietām, kas satrauc arī mani. Pirmkārt, eh, šis jautājums par maternitātes atvaļinājumu. Esmu vīlusies pēc eh, padomas sarunām. Un atsevišķi dalībvalstis arī uzskatīja, ka komisijas priekšlikums ir labāks. Es uzskatu, ka tas ir apvainojums parlamentam padome nestrādā noteiktajā ietvarā, nepild savu pienākumu. Mums sistēma ir tāda, ka komisija nāk klajā ar priekšlikumu, tad mēs to grozam, jo mēs esam cilvēku iedzīvotāju pārstāvji, mēs sniedzam cilvēku viedokli, un tad padome reaģē uz to, ko mēs sakam, un nevis komisija to dara. Es e, saprotu, ka padome būs grūti virzīt šo sarunu, jo viedokļi ir ļoti dažādi dalībvalstīm. Bet es vismaz ceru, ka Ungārijas prezidentūra darīs to, ko varēs, lai dalībvalsts varētu vienoties, panākt kaut kādu vienotu nostāju un noteikti respektējot parlamentu viedokli. Varbūt atsevišķām dalībvalstīm ir savs viedoklis, jo projām ir arī cita bāze, pie kuras grib atsevišķas dalībvalsts pieturēties, bet tas nebūtu pareizi. Uh, Par diskriminācijas apkarošanas likumu arī tas mani satrauc. Ir dalībvalsts, kas grib runāt tikai par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, cilvēkiem ar um, invaliditāti, un šķiet, ka jūs tam piekrītat. Es uzskatu, ka šajā direktīvā tomēr ir jāpatur integrētā pieeja arī aizsardzība pēc etniskās pazīmes, tā ir progresēs daudz tālāk uz priekšu, kamēr cita diskriminācija ir pamesta novārtā, tāpēc ir nepieciešama tāda visaptveroša, integrējoša pieeja, un es ļoti ceru, ka jūs radīs, radīsiet ceļu uz priekšu, un atcerēsties, ka Vācijas valdība ne, nevienmēr būs tajā vadošajā pozīcijā. Tad gribēju atsaukt vienu atmiņā jūs gadījumu par to, ka nesen tika arestēta Ungārija vecmāte, kas palīdzēja mājas zemdībās. Šeit Nīderlandē jāsaka, ka dzemdē ļoti daudz mājās. Es arī to esmu darījusi, un es esmu pilnīgi šokēta uzzinot, ka jums ir tāda likumdošana, kas neļauj dzemdēt mājās. Vai tiešām tas tā ir? Vai tiešām jums nešķiet, ka sievietēm ir jādod brīva iespēja izvēlēties, kur dzemdēt savu bērnu? Eh, paldies, Kornelis kundze. Figureido kundze. Obrigada, senjora prezident. Bon. Eh, paldies. Ministra kungs. Es gribēju paturpināt eh, jau atsevišķus jautājumus, kas šeit tika uzdoti. Principā es piekrītu tam, kas šeit izskanēja, bet no manas puses vēl atsevišķas aktualitātes. Vispirms, sakarā ar direktīvas eh, projektu, direktīvu par maternitātes un paternitātes atvainājumu. Šo direktīvu piedāvā parlaments, un es gribētu saprast, ko jūs gribat īsti panākt, ko jūs gribat darīt, ņemot vērā parlamenta priekšlikumu. Un nevis komisijas priekšlikumu, tieši parlamenta priekšlikumu. Otrs jautājums. Kāda ir jūsu attieksme pret diskrimināciju? Uzskat, ka diskriminācija palielinās, ir tīpaši sievietes darba vietās tiek diskriminēts. Un ar šo diskrimināciju ir jāsaist arī atalgojuma jautājums un tā tālāk. tad sievietes veica dažāda veida darbus, arī bīstamos darbus. Rezultātā mēs redzam, ka sieviešu nabadzība padziļinās šī problēma kļūst aizvien aktuālāka, un kolēģi Bauer arī pieminēja stratēģiju līdz 2020. gadam, kur ir atsevišķa sadaļa par nodarbinātību. Tomēr nav izcelta dzimuma līdztiesība, vai nav izcelta pietiekami. Un tas viss izraisa bažas, tāpēc es gribētu uzdot sekojošu jautājumu. Ko plāno darīt Ungārijas prezidentūra, lai nāktu klajā ar institīvām, kuras dotu eh, kaut kādu taustām rezultātu? Varbūt jūs varētu piespiest padomu pārskatīt eh, savu pozīciju, vai arī jūs varbūt varētu piestrādāt pie tā, ka rodas kāda pozitīva ietekme budžeta ziņā. Lai būtu vairāk budžeta piešķirts vienlīdzības jautājumu risināšanai. Un arī ir jāstiprina izglītība, apmācība, jāstiprina arī faktiski taustāmā formā. Un arī taustāmā formā vajadzētu domāt par pasākumiem, kā mazināt nevienlīdzību apmaksas līmeņos, kā arī, lai cīnītos pret sieviešu nabadzību. Pagājuši gadu mums bija nabadzības gads ka tas tā tika deklarēts visā Eiropā, bet rezultātā mūsu nabadzība ir vairāk padziļinājusies un uh, situācija nav atrisinājusies. Bet varbūt jums ir kāds jauns institīvs. Es saprotu, ka Ungārijas prezidentūra nevarēs uh, visu atrisināt vienā gadā, bet varbūt, ka no jūsu puses ir vismaz 3-4 tādi praktiski, simboliski risinājumi, kurus jūs varētu atrisināt. Eh, eh, Sr. Ministro, terminámos a primeira ronda de perguntas. Eh, tā, tad mēs esam uzklausījuši pirmo jautājumu kārtu, bet pirms lūkšu, lai jūs, ministra kungs, atbildat uz visiem šiem jautājumiem. Jautājums, ko uzdeva mūsu kolēģi, es gribētu pasvītrot, ka pārsvarā kolēģi uh, runāja par maternitātes atvaļinājumu, bērnu kopšanas atvaļinājumu. Es personīgi esmu referente šajā jautājumā, rakstu ziņojumu par šo tēmu, un tāpēc no savas puses arī gribētu uzdot jautājumu ministram, ko plāno šai ziņā darīt tālāk Ungārijas prezidentūra. Mēs uzklausījām jūsu runu, un mēs sapratām, ka jūsu ambīcijas šajā ziņā ir ļoti piezemētas. Jūs teicāt, ka darīsiet visu, lai turpinātu konstruktīvu debati, lai turpinātu padomus iesākto debati. Jūs neteicāt, ka plānojat pabeigt šī jautājuma risināšanu jūsu prezentūras laikā, jūs atsaucāties uz šķēršļiem, uz dažādām grūtībām, uz dažādiem viedokļiem, kas ir atšķirīgi. Runājāt arī par eh, tradīcijām, kas ir atšķirīgas visās 27 dalībvalstīs. Bet vai jūs nevarētu specifiski, konkrēti atbildēt, kas tad īsti notiks saskaņā ar jūsu plāniem jūsu prezidentūras laikā un tieši ar šo maternitātes direktīvu? Otrs jautājums. Es esmu pārsteigta par vienu lietu. Mēs zinām, ka Ungārijas valdība nesen ir mainījusi likumdošanu eh, maternitātes atvaļinājumu jomā. Ir pagarināts šis maternitātes atvaļinājuma ilgums. Jūs eh, esat noteikuši savas prioritātes. Prioritāšu mērķis ir apturēt demografisko rādītāju lejupslīdi. Un šeit es redzu konsekvences trūkumu no vienas puses, tas, ko jūs sakat par maternitātes atvaļinājumu, un no otras puses jūsu mērķi, kurus jūs deklarējat. Un lai arī parlaments priekšlikumā ir paredzēta maternitātes atvaļinājuma pagarināšana, mēs gribam, lai šis atvaļinājums būtu garāks nekā tas, kas ir noteikts komisijas priekšlikumā. Mēs arī negribam, lai šie maternitātes atvaļinājumi būtu pārlieku gari, lai tie nebūtu tik ilgi, kā tas, kā, ko piedāvā Ungārijas valdības savā likumdošanā. Tas kavē darba tirgus apriti. Mēs, sievietes, gribam tāpat kā vīrieši piedalīties darba tirgus apritēs, mēs gribam būt tādas pašas. Un No otras puses, lai veicinātu dzimstību, lai aizsargātu ģimenes, ir nepieciešams nodrošināt gan maternitātes, gan paternitātes eh, atvaļinājumu. Un par abiem šiem atvaļinājumiem ir jāmaksā vienādi. Pretējā gadījumā mēs finansiāli sodīsim ģimenes. Un nu, tas viss novadīs pie tā, ka ģimenes atteiksies no ģimenes papildinājuma plānošanas. Ministra kungs, vai jums ir kādas pozitīvas cerības. Vai jūs redzat kaut ko pozitīvu, kas iznāktu no jūsu prezidentūras? Es noteikti gribētu redzēt kaut ko pozitīvu, bet dzirdot jūsu runu, es esmu vīlusies. Varbūt jūs atbildot uz jautājumu varētu paskaidrot labāk, un tad mēs labāk saprastu. Un mēs tad varbūt arī raudzītos ar cerībām uz maternitātes direktīvas virzību. Lūdzu, ministra kungs. <coughs> Köszönöm szépen a kérdéseket. Paldies par šiem jautājumiem. Un tagad atbildēšu. Vispirms Bauers kundzei par to, kā izlīdzsvarot darba dzīvi un privāto dzīvi. Esmu priecīgs, ka jūs esat sapratusi mūsu pūliņu nozīmi. Mums ir tāda divējāda uh, pieeja. No vienas puses mēs gribam ņemt vērā darba tirgus intereses. Mēs esam uzstājušies jau arī nodarbinātības komitejā šajā parlamentā, esam stāstījuši savas idejas tur. Un tad ir otrs aspekts arī ģimenes politika. Lūk, šie aspekti ir tie, ko mēs ņemam vērā, tad, kad mēs eh, risinām šo jautājumu. Mums vajadzētu tiešām izlīdzsvarot šīs divas puses - darba dzīve, ģimenes dzīve, un nevarētu pakļaut vienu dzīvi otrai dzīvē, bet par to jau jūs arī pati teicāt. Tālāk par, ģime, par sieviešu stāvokli darba tirgu. Sievietes darba noteikti ietekmē pienākumi, ko sieviete veic mājās. Mēs zinām, ka darba slodzes sadale nevienmēr ir vienlīdzīga starp vīriešiem un sievietēm, un tāpēc sievietes ļoti bieži ir tādā nestabilākā situācijā darba tirgu. Turklāt mēs esam redzējuši, ka sievietes eh, atsakās no saviem ambicioziem plāniem, negribot zaudēt kaut ko ģimenes eh, dzīves ziņā un attiecīgi tās zaudē karjeras attīstības jomā. Mēs uzskatām, ka šeit ir nepieciešams Eiropas institīvas, jānosaka prioritātes, mums ir jāpalīdz savstarpēji eh, un arī ir jākoordinē darbi. Mums ir jāsniedz atbalsts arī bērnu aprūpas iestādēm. Un tas ir pats galvenais, kas palīdzētu sievietei balansēt darba dzīvi un ģimenes dzīvi. Un bez tam mēs vēl atbalstam arī dažādu atvaļinājumu ieviešanu, ka ir jābūt dažādiem šiem eh, ģimenes lietām saistītiem atvaļinājumiem, ko varētu izmantot. Protams, te jāņem vērā arī atšķirības, kas eksistē dažādās valstīs. Tomēr mēs uzskatām, ka ir nepieciešams domāt par šiem jautājumiem un nodrošināt arī aprūpes atvaļinājumu iespēju vīriešiem. Ne tikai sievietēm tāds būtu jānodrošina, bet arī vīriešiem. Parasti tradicionāli tās ir sievietes, kas aprūpē kādu, kas ir ģimenē, ka, kam ir nepieciešama aprūpe. Tad mums ir jākonsultējas ar sociāliem partneriem. Kaut gan sociālie partneri nebūs tie, kas parakstīs šo paktu, bet jākonsultējas tāpat ir. Tomsons kundze, es arī jums gribu atbildēt. Lielas paldies par to, ka jūs augsti novērtējāt mūsu pasākumus, mūsu plānotos darbus. Mēs tiešām plānojam noteikts pasākums, lai apturētu vardarbību pret sievietēm. Mēs gribam stiprināt sieviešu lomu Un mūsu rīcībā ir arī administratīvi instrumenti. Vispirms šis kvotu mehānisms. Jūs savā runā jau teicāt, ka atsevišķās valstīs eksistē kvotu sistēma, proti sievietēm tiek piešķirt noteikta kvota vadošās struktūrās. Un šeit es gribētu pasvītrot vienu lietu. Eksistē dažādi pētījumi, kas rāda, ka ne pilsoņi, ne valdības eh, bieži vien neapzinas, kāda ir praktiskā ietekme, kas izriet no kvotām. Un tāpēc mums būtu jāizvērš arī informatīvā kampaņa par kvotām, jo šīs kvotas varētu būt ļoti labs instruments, kas nodrošinātu arī vienādas iespējas. Šīs kvotas eh, palīdzētu arī uh, stiprināt sieviešu lomu lēmumu pieņemšanā, jo vispirms ir jānodrošina vienādas iespējas, un pēc tam mēs varam virzīt sievietes lēmumu pieņemšanas jomā. Tad runājot par vienādām iespējām. Vispirms mums ir jāapzina dažādā prakse, kas eksistē dalībvalstīs. Mums tas ir jāizzina, un pēc tam mēs varam ņemt vērā dažādus aspektus, un tad mēs varam nonākt arī pie vienošanās par to, kā vislabāk atbalstīt uh, sievietes tieši lēmumu pieņemšanas jomā. Vēlreiz gribu atgriezties pie direktīvas projekta. Šeit eh, svarīgs aspekts ir diskriminācijas apkarošana, un direktīvā ir atsauts arī uz vārdarbības apkarošanu. Šeit ir jāatsaucas uz paktu. Mēs ļoti ceram, ka mūsu darbs ietekmēs arī komisijas nostāju. Jūs izteicāt komentāru par Ungārijas valdību un tās sastāvu. Šeit jāsaka, ka es nedomāju, ka te ir kaut kāds mm, īpašs iemesls, kāpēc mūsu valdība ir tāda, eh, kā ir. Mums bija tāda vēsturiska izvēle. Es nedomāju, ka mums vajadzētu kritizēt par to. Šobrīd, kā jau teicu, Ungārijas valdība ir tāda, kāda tā ir. Bet tas nenozīmē, ka mēs ignorējam kaut kādas eh, pamatlietas. Tas nenozīmē, ka mēs neņemam vērā sieviešu lomu vai to, ka būtu jāvirza sievietes vairāk eh, uz lemjošajām struktūrām. Tāda mūsu sastāvs ir tīrēs nejaušības eh, gadījums. Mums ir sadarbības ar pozīciju opozīciju un tāda, lūk, ir mūsu valdība sastāvziņā tāda ir izveidojusies. Tālāk atbildēšu Bilbao kundzei. Kundze man vaicāja par ANO konvencijas ratifikāciju. Viņa interesējas par mūsu darbiem un plāniem šai ziņā. Uh, Ungārijas ar citu šeit ir parādījis labu piemēru. Mēs bijām starp pirmajām valstīm, kas ir aktivizējuši šo konvenciju, un mēs arī attiecīgi konsultējam citas valsts, un ja ir kaut kādas tiesiskās neskaidrības, tad mēs esam vienmēr gatavi sniegt paskaidrojumus citām valstīm. Tālāk jautājums par cilvēkiem ar invaliditāti. Mēs šo jautājumu turam mūsu darba kārtībā, mēs sekojam. Uh, šī jautājuma virzībai. Un tad maternitātes atvaļinājums. Tas bija nākamais jautājums. Šeit es negribētu aizskart kādu vai kāda jūtas. Es negribu aizskart Eiropas parlamenta deputātu jūtas. Vienkārši mēs gribējām jūs informēt par mūsu nostāju, par mūsu pieju pret komisijas priekšlikumu. Mēs gribētu turpināt vest pārunas padomē, bet no otras puses ir jāpārskata arī sākotnējais komisijas priekšlikums. Apkopojot pirmo dalībvalstu reakciju padomē, jāatzīst, ka šeit nav. Es nesaskatu iespēju virzīt tālāko progresu. Šobrīd ir zināms rūpceļš, ja nu vien uh, mums nenāks tālāk kā Eiropas parlamenta iesniegtie grozījumi. Šis jautājums ir ļoti svarīgs, bet no otras puses tas ir arī ļoti sarežģīts jautājums. Un mēs šobrīd esam ļoti, ļoti sarežģītā ekonomiskā situācijā. Lielākais vairums dalībvalstu īstenot taupības pasākums, tāpēc ir milzīgas grūtības kaut ko iesākt šobrīd. Un tas savukārt nozīmē, ka mūsu prezidentūras uzdevumi nebūs viegli izpildām. Nākamais jautājums. Konelisenes kundze uzdeva šo jautājumu par to, kādēļ mēs uzsvēram tieši cilvēks ar invaliditāti, runājot par diskriminācijas aizliegumu direktīvu. Nu, man nebija iespēja paskaidrot šo jautājumu pašā sākumā, bet doma ir tāda, ka ir nepieciešams nodrošināt um, Beļģijas prezidentūras darba turpinājumu. Bet te pašā laikā papildu tām, kā ir jābūt darba turpinājumam pēc beidu padarītā, mm, skats, ka arī mums pašiem cilvēki ar invaliditāti un palīdzību šiem cilvēkiem ir atsevišķa prioritāte. Es jau pieminēju kādu svarīgu pasākumu, ko mēs plānojam organizēt. Šis pasākums notiek uh, paralēli mūsu centieniem virzīt diskriminācijas aizliegumu direktīvu. Runāsim arī par citiem normatīvajiem aktiem. Ir arī direktīva pēc uh, tautiskās piedarības. Manuprāt, tā ir direktīva 43, slīpsvītra 2000, ja vien es pareizi atceros. Atbildot uz Figredo kundzes teikto par maternitātes un paternitātes atvaļinājumiem. Un par to, kādā veidā arī paternitātes atvaļinājums varētu būt iekļauts šajā direktīvā. Vēlos teikt, ka šeit varētu rasties juridiski rakstura sarežģījumi. Tādēļ, ka direktīva risina jautājumus par māšu veselību, drošību, runājot tīpaši par mātēm, kas baro bērnu ar krūti, un līdz ar, ko, līdz ar to mums nav attiecīga tiesiskā pamata, lai arī šeit pašai pašā normatīvajā aktā iekļautu paternitātes pabalstu un paternitātes atvaļinājumu. Uh, nu, kā jau teicu, mums nav nekāda, nekāda iebilduma pret patentāts atvinējumu, bet vienkārši jāmeklē cits, cits tiesiskā, tiesiskais pamats. Varbūt mēs šeit varētu runāt par bērnu kopšanas atvinājumu. Tas ir savādāk. Šeit mēs varētu iekļaut, protams, arī atsevišķu patentāts atvinājumu. Bet šeit um, meklēsim risinājumu sadarbībā ar dalību valstīm un centīsimies šo jautājumu risināt konstruktīvi. Priekšsēdētājs, priekšsēdētāji man arī pajautāja, kāda ir mūsu mērķi nav ambiciozākie. Nu, varu teikt. Jā, šodien esmu prezidentūras pārstāvis. Mūsu mērķis, protams, ir panākt vienošanās ar 27 dalību valstīm. Savukārt, ja es runāju par savu dalību valsti, un ja mēs šeit risināt tikai vienas dalību valsts vajadzības, mēs varētu būt daudz ambiciozāki. Mēs varētu piedāvāt daudz plašāku aptvērumu nekā Eiropas parlaments piedāvā vai Eiropas Savienība kopumā, bet tad ir jāatceras, ka ir vēl 26 dalību valsts, kas arī strādā Eiropa, Eiropā domē un kā ar viņiem visiem ir jāvienojas. Jūs saprotat arī, ka valdības mainās, piemēram, Vācijas valdība var mainīties Bet nu ne jau tikai Vācijai ir problēmas ar šo direktīvu, arī citām valstīm ir. Izskanēja arī citi jautājumi, konkrēti par Ungāriju, par šo jautājumu ar vecmāti. Varu teikt, ka šobrīd eksistē normatīva akta projekts. Valdība šobrīd šo jautājumu virza. Uh, Un šajā jaunajā normatīvā aktā tiks iekļautas arī māju dzemdības. Pagaidām nebija aizlieguma. Attiecībā uz māju dzemdībām bija arī cilvēki, kas dzemdēja mājās attiecīgi, bet diemžēl bija vairākas problēmas ar to. Šobrīd, kā jau teicu, top normatīvais akts, eksistē normatīva akta projekts, valdība pie tā šobrīd strādā, un mēs ceram, ka pateicoties jaunajam regulējumam situācija uzlabosies, uzlabosies apstākļi, un mūsu mērķis, protams, ir risināt visus jautājumus, kas ir saistīti ar māšu un bērnu risku šādās dzemdībās. Lielas paldies, ministra kungs saka priekšsēdētāja, un tagad mums būs otrā jautājuma kārta. Anivalds kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētē. Paldies ministra konkam par šo informāciju un arī par to, ka es atbildot uz mūsu jautājumiem. Manuprāt, mums tagad rodas daudz skaidrāks priekšstats par to, ko plāno darīt Ungārijas prezidentūra, taču joprojām paliek daži aspekti, kas nav atbildēti. Jūs pieminējāt par to, ka ir atšķirība atāgojumā, ka ir uh, vardarbība ģimenē un ka uh, ir jārisina šie jautājumi. Esam ļoti, protams, gandarīti par to, ka jūs pievienat šos jautājumus. Te pašā laikā vēlamies teikt, ka sākotnējā dokumentā netika pieminēta dzimuma līdztiesība. Varbūt jūs varētu paskaidrot, kādēļ tur nebija. Un, manuprāt, būtu šeit jāuzdod arī plašāks jautājums. Šeit ir saskars, saskarē arī ar to, ka jūsu valdībā nav sieviešu. Manuprāt, šeit rodas zināmas problēmas tieši runājot par sieviešu iekļaušanu lēmumu pieņemšanas procesās. Nu, jautājums ir, eh, ko Ungārijas valdība paredz sievietēm, runājot par viņu lomu sabiedrībā gan Ungārijā, gan arī Eiropas Savienībā. Es saprotu, ka Ungārijā ir plānotas izmaiņas konstitūcijā, lai uh, jau augli mātes miesās no ieņemšanas brīža piedā, piešķirtu juridisko statusu, tas savukārt nozīmētu to, ka aborti tiktu aizliegti un pat uh, tādi, um, tādas uh, tabletes, kas ļautu izvairīties no nevēlamas grūtniecības. Sanāk tā, ka būtu savukārt nelegāli, nelegālas situācijas, būtu nelegāli aborti Un, manuprāt, tas ļoti nopietni. Vēl viena lieta, par ko es gribētu runāt, tas arī skar Ungāriju tieši, manuprāt, tād, uh, runāja tieši par konkrētu uh, ministru, kas teica, ka labāk jau būtu, ja sieviete strādātu pusslodzi, lai strādā mājās. Bet mēs šeit savukārt runājam par to, ka sievietēm ir jābūt iespējai turpināt savu karjeru. Skaidrs, ka mēs visi gribētu, lai būtu labas, stipras ģimenes, laimīgas ģimenes. Uh, Bet kā tad jūs šo jautājumu risinātu? Runājot par 2020. gada stratēģiju, un paldies, ka jūs atbildējat uz uzdotajiem jautājumiem. Un ko jūs plānojat, kā Eiropas Savienības prezidentūra, darīt, lai mēs panāktu Barcelonas mērķus? Paldies! Liels paldies! Ja par jūsu jautājumiem, un tagad lūdzu Snosingas kundze. Paldies! Ungārijas valdība, valdības sastāvs, manuprāt, ir nopietna problēma, jo rodas nopietna situācija, jo galā Ungārija sanāk tā, ka nemācās no sava piemēra. Varbūt jums vienkārši vajag ievēlēt dažus jaunus ministrus, kas būtu sievietes. Tas, manuprāt, nav nemaz tik sarežģīti. Esmu ļoti gandarīta, ka Ungārijas prezidentūras uh, prioritāšu sarakstā bija arī tāds punkts kā cīņa pret vardarbību pret sievietēm. Taču man rodas zināmas bāžas. Izskatās, ka jūsu valdība nepamana, ka vairākās Eiropas Savienības dalību valstīs un izskatās, kā arī Ungārijā sāksies arī institucionalizētā valdības vardarbība pret sievietēm. Un šeit es runāju uh, par um, abortu aizliegumu. Šāda veida likums ir arī manā valstī, un tas nozīmē, ka sievietēm tiek liekta iespēja rīkoties brīvi ar savu ķermeni. No vienas puses mums ir starptautiskās normas, kas norāda uz to, ka sievietēm ir jāpiedāvā uh, iespēja brīvi rīkoties ar savu ķermeni, respektīvi arī izdarīt drošu abortu. Uh, Nu, tad jautājums ir, jūs šeit runājat par to, ka ir jācīnās pret vardarbību pret sievietēm, bet kā ir par, par šo institucionalizēto vardarbību pret sievietēm, respektīvi aizliegums taisīt abortu? Es teiktu, ka grūtnieču situācija ir ļoti nopietna, salīdzinot ar, eh, piemēram, vīriešu situāciju, ir ļoti nopietnas. Nu, mēs šeit varam salīdzināt vispār uh, vīriešu un sieviešu situāciju, sanāk tā, ka sievietes stāvoklī uzreiz kļūst diskriminējama. Nu, tad jautājums ir, ko plāno darīt prezidentūra? Izskatās tā, ka ir uh, tāda fizioloģiska attieksme, respektīvi, ka cilvēku tiesības tiek liektas vai piešķirs atkarībā no tā, vai sieviete ir vai nav stāvokli. Liels paldies jums! Himenes kundze, lūdzu! Paldies! Labdien visiem! Vēlos pateikties jums, ministra kungs, par to, ka jūs ieradāties pie mums, lai aprunātos par šo jautājumu. Vēlos arī pateikties par jūsu prezentāciju. Jūs pieminējat daudzus jautājumus, kas mums komitejā ir svarīgi, kas ir iekļauti mūsu ikdienas darbā. Un ļoti labi, ka jūs šeit runājat vispārīgi par Eiropas Savienības darbu un pieminēt arī ļoti konkrēts jautājums, kas ir svarīgs visai sabiedrībai, kā piemēram vardarbība ģimenē. Es pat esmu referente par Eiropas aizsardzības orderi, un šeit es runāju par orderi, aizsardzības orderi, kas tiktu piešķirts vardarbības upuriem. Šādā veidā varētu palīdzēt cilvēkiem, it īpaši jau sievietēm, kurām šādā brīdī rastos iespēja saņemt palīdzību, atbalstu un aizsardzību jebkurā Eiropas Savienības valstī. Un šeit ir jāpiemina Stokholmas programma, kas rada juridisko kontekstu. Kā Lība komitejas deputāti man bija iespēja runāt gan ar tieslietu ministru, gan arī ar iekšlietu ministru par šiem jautājumiem, un ministri man teica, ka pastāv cerība, ka Ungārijas prezidentūra strādās pie upura aizsardzības dokumentu paketes un ka arī šāds aizsardzības orderis tiks radīts. Parlamentā aizsardzības orderi deputāti ļoti atbalsta. Un mēs ceram, protams, kā tiks radīta visa šī pilna dokumentu pakete. Uh, lai pilnībā nodrošinātu aizsardzību upuriem. Ļoti gribētu uzdot šo jautājumu, respektīvi, kā jūs plānojat šo jautājumu virzīt. Vēl viena lieta. Vai Ungārijas prezidentūra varētu mums palīdzēt aizsardzības orderi jautājumu virzīt padomē? Un vai Ungārijas prezidentūra plāno nākt klajā ar konkrētiem pasākumiem, lai aizsargātu tās sievietes, kas cieši no vārdarbības Eiropā? Lielas paldies! Papadopulo kundze, lūdzu! Oh, sorry. Yes. Thank you. Paldies par jūsu prezentāciju. Nālos teikt, ka jūsu programmā par dzimumu līdztiesību nebija daudz, taču izlasīju jūsu sociālo politiku un varu teikt, ka jūsu prioritāšu saraksts ir ļoti ambicios. Jūs teicat, ka jums ir politiskā griba, lai piedāvātu Eiropas Savienības dzīvuma līdztiesības pakta uzlabojumus, lai ieviestu invaliditātes uh, stratēģiju, bet mani ļoti interesē tīri praktiski jautājumi, kā es plānoju to visu darīt. Un pirmais jautājums ir šāds. Ja vien es pareizi saprotu, ka jūsu pašu valstī nav īsti tā labāka statistika runājot par sievietēm lēmumu pieņemšanas pozīcijās. Varbūt jūs varētu sniegt mums statistiskus datus. Jā, jūsu valstī nav kvotu, bet varbūt jūs varētu dot mums, sniegt mums informāciju par statistiskiem datiem. Cik daudz jums ir sieviešu parlamentā, cik daudz jums ir sieviešu citos vadošos amot, amatos? Un tad runājot par jūsu prioritātēm, lūdzu pasakiet, ko jūs plānojat darīt jūsu prioritāšu sarakstā vai jūs nāksiet klajā ar kādiem uh, pasākumiem, kas veicina uh, ģimenes atbalstu, vai arī varbūt jūs veicināsiet uh, kādu īpašu uh, atsevišķu pasākumu. Skaidrs, ka jums tikai seši mēneši nevarēs jau visu panākt. Lūdzu, plamkundze. Paldies priekšsarētē. Vēlos pateikties ministra kungam un teikt, ka man Ir ļoti patīkami vēlreiz ar jums runāt. Vakar mums bija iespēja tikties nodarbinātības komiteja, runāšu savā valodā. Ministre cum am ascultat și am și citit prioritățile pentru. Es uzklausīju jūsu prezentāciju un arī atzīmēju tur dzirdētās prioritātes proti sociālās, eh, sociālajā jomā. Un es gribētu pakavēties pie trim prioritātēm, kuras jūs pasvītrojāt. Vispirms par līdztiesību. Es gribētu jums uzdot divus jautājumus šai sakarā. Iesākumā es gribētu uzdot jautājumu par dzimumu līdztiesības pārskatu saistībā ar stratēģiju līdz 2020. gadam, tātad līdztiesības pakts. Jūs teicāt, ka šo paktu neparakstīs sociālie partneri. Un es gribētu saprast, kāpēc sociālie partneri netiks iesaistīti šī pakta pārskatā un parakstīšanā. Un tagad otrs jautājums. Otrs jautājums ir saistīts ar sieviešu stāvokli darba tirgu. Es gribētu zināt, vai jūsu prezidentūra nevarētu mūs iepazīstināt ar kādām konkrētām iniciatīvām, kas attiektos tieši uz uh, atalgojumu samazināšanu starp vīriešiem un sievietēm darba tirgu un arī attiecīgo likvidēt šādas nevienlīdzības sekas. Paldies! Muito obrigada. Tem a palavra a senhora. Paldies jums par jautājumu. Lutakis kundze. Jā, Nakutakis, nu, jā, tieši tā man arī sauc. Paldies priekšsēdētāji. Paldies ministra kungs. Es, diemžēl, mazliet nokavējos. Es šobrīd strādāju pie jautājumiem, kas ir saistīti ar sieviešu lomu uzņēmējdarbībā, it īpaši runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem. Um, vakar bija diskusija Ungārijā par uh, MVU un par to, kāda ir situācija ar kredītiem. Piemēram, kāds vīrietis stāstīja, ka viņiem bija uh, jājautā, lai kāds ģimenes loceklis garantētu uh, kļūt par garantoru viņa mm, kredīta iegūšanā, savādāk bija nebija iespēja. Un nu, tad jautājums ir, kā tad ir ar reālu situāciju sieviešu, um, sievietēm darba tirgu un uh, uzņēmēju darbībā, vai jums ir kāda parāku praksi, vai jūs sadarbojaties ar NVO, un vai jums ir arī parāku prakšu apmaiņas starp NVO un ministrijām. Lielas paldies! Nu labi! Nu mēs jau tuvojamies diskusijas beigām, un pirms es ļaušu izteikties ministram, vēlos pieminēt uh, tīri juridisku jautājumu par to, vai direktīvā tiktu iekļauts arī paternitātes atvaļinājums. Vēlos teikt, ka direktīvai ir diezgan plašs, plaštiesiskais pamats. Sākotnēji tiesiskais pamats bija saistīts tik un vienīgi ar veselību, taču tagad tur ir iekļauta arī dzimuma līdztiesība tiesiskajā pamatā. Uh, Un tas savukārt nozīmē, ka arī patentāts atvaļinājumu mēs varētu iekļaut direktīvas darbības jomā, kā arī iekļaut citus pasākumus, kas veicinātu ģimenes dzīves un karjeras apvienošanu. Un, protams, arī viss jautājums, kas ir saistīts ar dzimumu līdztiesību. Un tagad lūdzu ministra kungs, varbūt viņš varētu atbildēt uz jautājumiem. Lūdzu. Um, Hanivel, as... Paldies! Vispirms es vēlētos eh, pateikties Hanibals kundzei atbildēt. Jūs jautājat, kāda ir eh, sieviešu loma un kādas ir vienlīdzīgas iespējas. Es uzskatu, ka vienlīdzīgas iespējas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Patiesībā šeit eh, vairāk jautājumu bija tieši par situāciju Ungārijā. Varbūt detalizēti uz to neatbildēšu, kaut arī tiešām pieskaršos šiem jautājumiem. Vissvarīgākais šeit ir izvēle. Tātad, runājot par Ungāriju, mēs piedāvājam sievietēm izvēlēties. Vai nu tās izvēlas tradicionālo ģimenes ceļu, vai arī tās izvēlas veidot karjeru. Mums ir jāatbalsta tās sievietes, kuras izvēlas tradicionālo lomu. Un vislabākais risinājums būtu, ja viņas varētu izvēlēties abus divus. Tātad, lai neciestu nedz ģimene, nedz karjera. Jūs pieminējāt eh, par to, kas notiek Ungārijas parlamentā. Diemžēl sievietes, kuras strādā nepilnu darba dienu, ir ļoti mazas bet eh, sievietes vēlētos strādāt nepilnu slodzi. Jā, tas tiešām varētu būt viens no risinājumiem, un tādējādi sievietes aktīvāk un vairāk iesaistītos darba tirgū. Jā, Ungārija nav varbūt labākais piemērs, bet mēs tiešām mēģināsim situāciju tur uzlabot. Mēs nevēlamies sievietes piespiest strādāt nepilnu slodzi. Runājot par konstitūciju. Konstitūcija tās patreizējā redakcijā tiek eh, noslīpēta, un tās galīgais variants vēl nav zināms, līdz ar to par konstitūciju es šeit izteikties vēl nevarēšu. Gracias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 iejaukties tādos jautājumos, kuri ir dalību valstu kompetencē, piemēram, runājot par vardarbību ģimenē. Esmu pārliecināts, ka upuru aizsardzības pakotne ir ārkārtīgi svarīgs tiesiskais jautājums. Šeit izskanēja, ka jūs runājat ar Ungārijas iekšlietu ministru. Es uzskatu, ka tas ir iekšlietu ministrijas kompetencē, un tur tam arī ir jāpaliek. Un tomēr, protams, ka mums ir jārunā par vardarbību ģimenē, jo tas ir ciešā veidā saistīts ar sieviešu aizsardzību. Mēs nevēlamies visu laiku uzsvērt sieviešu kā upuru lomu un ģimenes katastrofu lomu. Uzskatām, ka ir jādara viss iespējamais, lai šādas situācijas, lai tik tālu vispār nenonāktu. Tam ir nepieciešama kopīga pūliņa. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. Un, protams, ka mēs iestājāmies pret vardarbību jebkādās tās formās. Un mums ir jāskatās uz šo fenomenu plašāk un jāsako tam ciešāk, lai tiešām tam nebūtu katastrofālas sekas un lai no tā vispār izvairītos. Um, elhangzott uh, a, itt az esélyegyenlőség. Kas attiecās uz vienādām iespējām un uz ģimenei draudzīgu darba vidi, tad varbūt pirmais mūsu spērtais solis ir sekojošs. Ungārijas prezidentūra vēlas paskatīties uz šīm vienlīdzīgajām iespējām un eh, salikt to kopā, savienot to kopā ar arī cilvēku ar īpašām vajadzībām un arī ģimenes vidas īpašajām vajadzībām. Tās ir vienlīdzīgas prioritātes un tās ir tās tēmas, tie punkti, kurus eh, mēs vēlētos ar jums izrunāt Budapeštā un Gyrila organizētajā konferencē. Un, protams, mēs arī padomas darba grupā strādāsim pie un ar šiem jautājumiem un turpināsim darbu. Nākamais jautājums, kas ir saistīts ar vienlīdzību. Tātad šī vienošanās šī vienošanās tai būs saturs, kuram es šobrīd nevēlētos pieskarties, jo tādā veidā es it kā jau paredzu to, kas tur būs, bet es nekādā gadījumā nevēlētos patreizējā etapā runāt par šīs vienošanās saturu. Es tikai vēlējos pateikt, ka mēs pieprasīsim vienlīdzīgas iespējas un atšķirību izskaušanu starp dzimumiem algu ziņā, darba tirgus vienlīdzīgas pieejas ziņā un arī piedalīšanās dažādu lēmumu pieņemšanas līmeņu ziņā. Jā, protams, jautājums par sieviešu vardarbību pret sievieti, jo, protams, ir aktuāls. Par to vienosies padome, un tas ir ministru politisko lēmumu kompetencē. Nākamais - sievietes un biznesa vide. Šādu jautājumu uzdeva viena no deputātēm. Protams, ka ir īslaicīgi risinājumi un e, ir tādi risinājumi, kurus mēs pieņemam e, īslaicīgi, un tomēr Ungārijā mēs atbalstam mazos uzņēmumus. Tagad es atkal runāju par Ungāriju, man būtu jārunā visā Eiropas līmenī, bet jautājums bija par Ungāriju. Uh, Jautājums par aizdevumiem mazajiem uzņēmumiem Ungārijā. Tiem nav preferences vienam vai otram dzimumam. Protams, ka mazos uzņēmumus var dibināt sievietes un arī aizņēmumus var ņemt sievietes. Uzskatu tomēr, ka mums būtu nepieciešams skaidrs prioritātes, bet, kā jau es teicu, Ungārijā nav prioritēta sieviešu kredīti vai vīriešu kredīti. Un, protams, ja sieviete vai vīrietis ir izveidojuši biznesu, tad viņiem ir iespējams saņemt kredītu. Nākamais par Ungārijas parlamentu. Mums ir 30 sievietes un arī darba tirgu, arī dažādās biznesa nozarēs sieviešu ir maz. Uh, Tā ir taisnība, mēs vēlamies palielināt sieviešu procentu augstos amatos, bet arī netik augstos amatos. Un eh, tie pasākumi, ar kuriem mēs varētu veicināt darba un ģimenes dzīves savienošanu, tie ir pasākumi, par kuriem mēs runājam mūsu piedāvātajā darba programmā, bet mēs vēlamies eh, tādus pašus principus īstenot arī Ungārijā. Jo Ungārijā patreiz esošā situācija ir jāmaina, to saprot visi. Um, Prieksēdētājs kundze nāca klajā ar priekšlikumu par to, kā dažādus tiesiskos pamatojums varētu izmantot vienlīdzības stiprināšanā, bet tas būs turpmāku sarunu rezultāts. Obrigada. Paldies, turpina prieksēdētais kundze. Plūms kundze vēlas uzdot vēl vienu ārkārtīgi īsu jautājumu, lūdzu. Yeah. You, um, Mr. Minister Reteli, you... Ministra kungs, jūs atbildējāt, ka pakts netiks parakstīts no sociālo partneru puses. Šādā gadījumā, tātad, ja sociālie partneri neparaksta šo paktu, ja tas būs tikai politisku, politisku apņemšanās no padomas puses, jo pēc eh, manām domām paktu vajadzētu parakstīt arī sociālajiem partneriem. Ja jūs varētu mum, man atbildēt, paldies priekšsēdētājai, ka devāt man vārdu. Obrigada, senhora Plum. Paldies, Plums kundze, un tagad ministra kungs. Az előző paktum. Jā. Darba tirgus spēlētāji jau agrāk ir parakstījuši šo vienošanos. Protams, ka eh, šajā eh, šajā paktā ir jābūt līdztiesībai. Protams, ka to parakstīs visi. Paldies! Tagad mēs esam nonākuši līdz šo interesanto debašu beigām. Paldies, ka jūs sniedzāt mums informāciju, paldies, ka atbildējāt uz jautājumiem. Un vēlos novēlēt Ungārijas prezidentūrai patīkamu darbu. Mēs ticam, ka jūsu prezidentūra būs Eiropai par svētību. Paldies! Vamos continuar com a nossa ordem de trabalhos. Godātie kolēģi, turpināsim mūsu darba kārtību. Tagad esam nonākuši līdz piektajam mūsu darba kārtības punktam, kurā runa iet par Eiropas sadarbību profesionālās izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020. E, šeit mūsu komiteja ir sagatavojusi atzinumu, un e, atbilst, atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja. Un atcerēsimies, ka 16. februārī Nodarbinātības komiteja par šo jautājumu runās sīkāk. Rītā mēs balsosim par šo atzinumu. Ir iesniegti 29 grozījumi. Un tagad es dodu vārdu referentei Senišanas kundzei, kura mūs eh, iepazīstinās ar to, kas notiek. Džinkuja. Paldies! Komisijas paziņojums attiecībā uz uz Eiropas nodarbinātību, uz Eiropu par Eiropas sadarbību profesionālas izglītības un apmācības jomā, lai atbalstītu stratēģiju Eiropa 2020, skaidri runā par to, ka sievietes nav pietiekami nodarbinātas. Skaidrs, ka šis jautājums uh, tiek izvirzīts kā atsevišķa problēma, bet jautājums ir, kā mēs varētu no, uh, apmācības jomā nodrošināt dzimumu līdztiesības. Tiek runāts par to, ka sievietēm ir jāļauj uh, iz, strādāt gan netradicionālajos arodos, kā arī ir jāpiedalās lēmumu pieņemšanas procesā. Joprojām profesionālā izglītība neņem vērā reālu situāciju, kurā atrodas uh, sievietes lielākoties tiek uh, iekļautas tradicionālās profesijas un netiek ņemtas vērā uh, apmācības vajadzības, un tādēļ sievietēm ir lielas problēmas ar to, lai atgrieztos darbā pēc uh, bērnu kopšanas atvaļinājuma. Mūsuprāt, ir nepieciešams ņemt vērā reāls sieviešu situācijas un piedāvātu apmācību, izglītību sievietēm uh, Mm, kas atrodas netipiskā situācijās, piemēram, migrantes, sievietes pēc bērnu kopšanas atvinājuma. Ir ļoti svarīgi, lai būtu arvien vairāk sieviešu, kas piedalītos apmācības pasākumos tā, lai tās sievietes, kas strādā MVU un mājās, varētu piedalīties apmācības pasākumos saskaņā ar stratēģiju 2020 iecerētiem mērķiem, pastiprināt saiknes ar profesionālo izglītību un darba tirgus vajadzībām, būtu nepieciešams piedāvāt iespēju, iespējam iegūt izglītību arī netradicionālās profesijās un tautsēmniecības nozerēs, kur ir zemes oglekļa emisijas nozeres. 29 eh, grozījumi ir piedāvāti un eh, visticamāk es visus šos grozījumus arī atbalstīšu un balsošu pār. Paldies! Paldies! Paldies referentei un Tagad dod vārdu Klāsas kundzei, kas ir ēnu referenta no EPP grupas. Paldies priekšsādātājs kundze, paldies mūsu referentei par viņa ziņojumu. Sešos punktos viņa ļoti labi paskaidroja visu. Ļoti detalizēti, apkopojuši. Es domāju, ka arī īsā ziņojumā var izteikt visu, kas ir svarīgs un pēc būtības lakoniski paust svarīgākās domas. Tāpēc esmu ļoti gandarīta, ka līdztiesības jautājumus un profesionālās izglītības un apmācības jautājumi tiek apkopot vienā ziņojumā un atrasts kopsekarības. Es esmu ļoti gandarīta par šādu pieeju. Un, manuprāt, šos jautājumus varam izdiskutēt ļoti plaši. Nu, kā jau teicu, ne no kā nekas nerodas. Tāpēc ir ļoti labi, ka mums diskusijas līdz šim jau bija un diskusijas turpināsies. Šie ierosinājumi, seši punkti, seši punkti, protams, ir ļoti labi. Uh, Eh, taču tas nenozīmē, ka mēs nevaram neko pielikt. Kā jau pieminēja referenti, mums ir 29 grozījumi, visus šos grozījumus varētu akceptēt, jo šeit grozījumos tiek runāts par īpašu situāciju, kurā atrodas sievietes, eh, iegūstot apmācību un izglītību, un skaidrs, ka katrai sievietei ir jāpiedāvā izvēles Jāatcerās arī, ka sievietēm daudzos gadījumos ļoti īpašas intereses un jāpiedāvā arī iespēja iegūt izglītību attiecīgā interešu jomā. Tas grozījumos arī atspoguļojas, jo tiek runāts par to, ka sievietēm ir jābūt pieejai visiem arodiem, visiem, visām darba vietām, Varbūt daudzos gadījumos mums šķiet, ka tas taču ir pats par sevi, bet ticiet man daudzās valstīs joprojām ir stereotipi. Nu, kaut vai uh, mācību grāmatās lielākoties sievietes ir medmāsas vai vienkārši strādā mājās, bet vīrieši savukārt ir inženieri, automehāniķi un tā tālāk. Un manuprāt, pret šiem stereotipiem ir nopietni jācīnās. Un to mēs varam paņem, panākt tikai un vienīgi tad, ja mēs ar vienkāršām metodēm sāksim strādāt, kaut vai ar tām pašām mācību grāmatām, tā lai mācību grāmatas profesijas tiktu attēlotas dzimumu neitrāli. Runājot par jaunām iespējām, kas rodas uh, īstenojot izglītības un apmācības programmu, uh, mēs varam piedāvāt jaunas iespējas. Atceramies kaut vai par tādu jautājumu kā piekļuvi internetam ir ļoti svarīgi, lai katrai sievietei būtu pieeja kvalitatīvām internetam, un tas šādā gadījumā piedāvā sievietēm gan apmācības iespējas, gan arī pēc tam iespējas savas prasmes un talantus īstenot un piedāvāt uh, veiksmīgāku karjeru. Sievietēm, kurām ir uh, piekļuve labam kvalitatīvam internetam, var uh, rodas, protams, arī iespējas daudz plašāk izvēlēties sev darbu. Atceramies arī par tādu jautājumu kā sieviešu pašnodarbinātība. Mēs visi saprotam, kāda ir situācija. Lielākoties sievietes ne, neveido, mm, nesāk pašnodarbinātā uh, darbu ar domu, ka tagad paņems milzīgus kredītus un izvērsīs milzīgu darbību. Lielākoties runa ir par nelieliem uzņēmumiem, par nelielu uzņēmēju darbību. Uh, Un doma ir tieši tāda, lai varētu sākt ar to, kas, ar to, kas ir, un turpināt uz priekšu. Vēlreiz teikšu, ka esmu ļoti gandarīta par uh, referentes darbu, un uh, rītdien, kad ir paredzēts balsot, mēs varēsim panākt ļoti labu dokumentu, iekļausim grozījumu priekšlikumus tā, lai gal galā sievietēm būtu iespēja izglītoties saskaņā ar sieviešu uh, interesēm, tā lai gal galā arī saskaņā ar Eiropas Savienības 2020. gada stratēģiju mēs piedāvātu iespējas visām sievietēm nokļūst, nokļūt profesionālitātes pašā augšgalā, un to sievietes varēs panākt tikai tad, ja ir laba profesionāla izglītība. Paldies! Klās pasu palavra signora Parvanova. Parvanovas kundze. Uh, thank you, Madam Chair. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Arī es eh, vēlētos pateikties eh, Siņšīnas kundzei par lieliski sagatavoto ziņojumu, un patiesībā man priecē arī tas, ka mani grozījumi, man iesniegtie grozījumi un arī mana politiskā grupa domā vienādi, un es esmu priecīga, ka mani grozījumi ir tikuši akceptēti no referents puses. Es mēģināju runāt par turpmākās rīcības dažādajām programmām un par to, kā tās integrē dažādās citās programmās. Protams, ka mums ir jārunā arī par tām idejām, kuras uzsvēra Senišenas kundze. Un atcerēsimies, ka mēs runājam par vienādām iespējām pilnīgi visām sievietēm darba tirgū, neatkarīgi no tā, kāda ir sievietes izcelsme. Uh, Jau daudz reizes mūsu komitejā esam par to runājuši, īpaši par sievietēm, kuras nāk no etniskajām minoritātēm. Protams, ka ir nepieciešama ciešāka sadarbība starp uzņēmumiem, kuri varētu nodrošināt adekvātu apmācību un profesionālu apmācību, un jānodrošina arī kvalitatīva mūža izglītība sievietēm. Stratēģijas Eiropa 2020 eh, runa iet par galvenajām kompetencēm, kas ir nepieciešams darba tirgum, un es uzskatu, ka vajadzētu runāt vairāk par sieviešu nodarbināt spēju, darbspēju. spēju dažādos sektoros, jo, protams, ka ir jāsaslēdz kopā profesionāla apmācība un darba tirgus vajadzības. Tas viss ir saistīts ar diskusijām, kuras bija gan mūsu komitejā, gan arī mūsu komitejas organizētajos uzklausījumu brīdoš, brīžos. Tātad sievietes ir ļoti reti pārstāvētas gan ļoti augstos amatos, gan arī vispār valsts amatos, valsts aparātā. Un eh, sievietes, sievieši ir maz tādās profesijās, kur, piemēram, tiek pieņemti lēmumi par atjaunīgajiem energoresursiem, high-tech un IT sektorā, banku vadošajos darbi, darbos. Un, uh, Protams, ir saprotams, ka ja sieviete zemdē bērnu, varbūt viņa izvēlās mazliet vairāk ģimenes dzīvi, bet arī vēlāk savā karjerā sievietē ir grūti izrauties. Es uzskatu, ka mūsu komitejā būtu jārunā par šiem jautājumiem un tālāk jāuzsver tas, ka mēs šo jautājumu vēlamies redzēt panārsēdē, un es apsveicu vēlreiz referentu paldies priekšsēdētājiem. Paldies Parunavas kundzei, un tagad Čehovas kundze. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, já mám jenom poznám. Paldies, prieksēdētājas kundze. Man ir ļoti īsa piebilde. Es eh, tiešām ticu, ka nav īpaši adekvāti sagatavot to profesiju sarakstu un to amatu sarakstu, kurus sievietēm nevajadzētu ieņemt. Es eh, nedomāju, ka mums vajadzētu teikt, ka sievietēm vajadzētu aktīvāk eh, darboties zemoglekļa darba vietās. Mums ir jābūt proaktīviem. Protams, ka mums ir jāmēģina sievietes pamudināt vairāk piedalīties dažādos apmācību projektos un eh, varbūt izvēlēties netik tradicionālas sieviešu profesijas. Taču uzskat, ka ja mēs ļoti specifiski un sīki visu sagrupēsim, tad eh, plenārsēdē diez vai mūs atbalstīs. Paldies, priekšsēdētāja! Paldies Čehovs kundzei! Un tagad dodu vārdu komisijas pārstāvim Dalgārova kungam. Obrigado, Sr. Presidente. Thank you. Uh, indeed, uh, I think that you are... Es uzskatu, ka jūsu komentāri ir, bija ļoti vērtīgi. Tādā ziņā, ka tad, kad komisija publicēja šo paziņojumu, mūsu mērķis bija dot savu ieguldījumu Kopenhāgenes procesā. Tas ir process, kur ir atrunāta sadarbība profesionālās izglītības un apmācības jomā, sakārtojot šo jomu pēdējo desmit gadu laikā. Un šajā pārskatā mēs cenšamies fiksēt ilgtermiņa mērķus, mēs cenšamies to saistīt ar stratēģiju līdz 2020. gadam saskaņā ar šo Eiropas Savienības stratēģiju, tieši akcentējot e, profesionālo izglītību un apmācību, kā tas ir akcentēts stratēģijā Eiropa 2020. Par priekšlikumu. Mūsu priekšlikums e, specifiski nerunā par dzimumu jautājumiem Tomēr es uzskatu, ka ietverts šis jautājums ir. Jo paziņojumā mēs atsaucamies uz iekļaušanu kā tādu ļoti svarīgu pīlāru stratēģijā. Jo mēs eh, fokusējamies uz izaugsmi, kas ir ļoti nepieciešama, bet mēs eh, cenšamies arī panākt līdzsvaru no vienas puses veicinot izaugsmi, veicot uh, viedās ekonomikas attīstība, bet arī iekļaušana netiek atstāta novārtā. Te nav akcentēta tieši dzimumu līdztiesība, bet mēs rakstam par to, ka dažādas mērķu grupas noteikti ir jāiekļauj. Ir dažādas eh, šādas grupas, un tās ir jāiekļauj darba tirgus apritēs, kā arī apmācībās ir jāiekļauj dažādas grupas. Tātad iekļaušana. Un vēl par dzimumu līdztiesību. Par to mēs specifiskāk runājam tad, kad mēs rakstam, ka dzimumu līdztiesībai būtu jāveicina jauniešu iesaiste ārpus tradicionālām apmācības jomām. Šeit ir apmācības lielā nozīme, jo galvenais fokus apmācības ziņā eh, nav tāds, ka mums būtu jāstrādā tikai ar tradicionālām jomām. Mums nav jāsēž un jāgaida, ka bērni izvēlēsies kaut ko tradicionālu. Tāpēc ir jādomā par profesionālo orientāciju. Un Eiropā skolās profesionāla orientācija nav pietiekama, nav pietiekama efektīva. E, šī orientācija neļauj skolēniem definēt ilgtermiņā savas karjeras vajadzības e, cilvēki skolās tiek e, testēti pārāk daudz. Mēs bieži sakam šo eh, testēšanu jaucam ar teistingu, ar degustāciju. Tātad ir nepieciešams vairāk degustēt, izmēģināt nākamo un nevis testēt. Lai cilvēki izdara apzinātu izvēli. Un šis jautājums ir ļoti svarīgs un arī saistāms ar dzimumu līdztiecību jo ir ļoti daudz tādi stereotipi, ka, lūk, vienam dzimumam vajadzētu nodarboties ar eh, šādu profesiju, otram dzimumam atkal tas nebūtu pieņemams. Bet ehm, ir arī tāda lieta, ka atraktivitāte ir noteikts profesijas, noteikti sektori, kas nav pievilcīgi vienam vai otram dzīmumam, un varbūt nevienmēr šī uztvere ir saistīta ar patieso situāciju. Šeit ir ļoti daudz eh, dažādi pārpratumi, varbūt nesaprašanas, un tāpēc ir nepieciešams par to runāt jau skolas līmenī. Un šeit ir arī vieta dzimumu līdztiesībai. Un tāds ir arī ieguldījums no komisijas puses. Mēs uzskatām, ka šāds ieguldījums ir ļoti svarīgs, un tas arī papildina mūsu paziņojumā ietvertās detaļas, un tas varētu būt arī paties tāds ieguldījums jūsu darbā, ko jūs veiksiet tuvākajos gados. Šis dokuments vēl nav galējās versijas dokuments, tas tiek tālāk attīstīts arī ar parlamentu, un šīs komitejas ieguldījums šī dokumenta tapšanā ļoti svarīgs. Paldies komisijas pārstāvim par ties, ka izklāstījāt. Uh, Eh, savas eh, nostājas, un tagad došu vārdu atzinuma autorei Senicina kundzei. Eh, kundze, vai jūs gribat komentēt kaut ko, vai jūs gribat reaģēt uz to, ko dzirdējāt, vai jūs gribat varbūt izteikt kādus secinājumus? Paldies! Vēlreiz paldies! Paldies par visiem grozījumiem! Manuprāt, šie grozījumi papildina manu dokumentu, un kā jau teicu, es ļoti ceru, ka rītdien šie grozījumi tiks atbalstīti balsošanā. Paldies! Obrigada, como já disse, vamos a eh, votar. Paldies! Kā jau es teicu, balsošana par šo atzinumu notiks rīt. Un 16. martā par to balsos nodarbinātības komitejā un plenārsēdē balsos maija mēnesī. Un tagad ņemsim sesto jautājumu mūsu darba kārtībā. Tad sieviešu tiesību un dzimumu līdztiesības komitejas delegācijas vizīte Beļģijas parlamentā pagājušā gada 9. novembrī. Eh, šī vizīte bija diezgan parasta, diezgan tradicionāla. Eh, parasti tā notiek eh, dažādās prezidentūrās, un tā kā Svensonas kundze šobrīd šeit nav, Tomsons kundze pastāstīs par šīs delegācijas vizītes rezultātiem. Lūdzu, Tomsons kundze. Paldies! Komitejai bija ļoti interesanta sanāksme Beļģijas parlamentā. Mēs tikāmies ar sieviešu komiteju tur. Nav daudz tādu parlamentu. Arī manā valstī Dānijā nav tādas atsevišķas sieviešu komitejas. Un tāpēc man bija ļoti interesanti apmeklēt Beļģijas parlamentu, kur šāda komiteja ir, un arī runāt ar šīs komitejas pārstāvjiem. Turklāt Tad, kad mēs runājam par dzimumu jautājumiem Eiropā, es konstatēju, ka mēs varam smelties iedvesmu no labākās prakses, kas ir atrodama dažādās valstīs. Un tāpēc mani iespaidoja Beļģijas parlamenta darbs, un proti tādi voucheri, e, ko viņi izdod, lai, lai atbalstītu ģimenes darbus, tāda ģimenes palīdzības darbu vouchers. Vēl interesanti bija uzklausīt plānu sakarā ar iekļaušanu darba tirgu. Tad, tad varētu daļēji sievieti darboties darba tirgu un daļēji mājās. Un vēl interesants aspekts ar likumdošanu Beļģijā. Lai aktivizētu sieviešu līdzdalību darba tirgu un lai veicinātu arī karjeras izaugsmes, Beļģijas parlaments ir ievies sistēmu, eh, kur eh, bezdarbnīcas sieviete varētu tik nodarbināta dažādos mājas darbos, un ir īpaši aģentūra, kas šo nodarbinātību nodrošina. Atkal tiek izmantota voucheru sistēma. Tātad šeit ir noteikta sistēma, saskaņā ar kuru Beļģijas valsts ir gatava maksāt noteiktu naudas summu, apmaksājot darbu pēc stundu likmes. Un profesija šo darbu ziņā ir, ir tā kā pakalpojums sniedzēja vai apkopēja mājās, palīdza mājās. Mēs um, uzskatījām, ka tas šī pieredze ir interesanta, un tāpēc mēs uzskatījām, ka Beļģijas sieviešu komitejas pārstāvs būtu jāaicina uz Eiropas parlamentu sieviešu komiteju, lai mēs varētu tālāk diskutēt par šiem jautājumiem. Lūk, šajā vizītē gribēju atzīmēt šīs lietas kā īpaši interesants. Paldies! Paldies, Tomsons kundzei! Bauers kundze! Thank you so much. Uh, Paldies. Es gribēju tikai vēl piebilst no savas puses dažas lietas. Jā, piekrīt eh, tiešām, ka šī vizīte bija diezgan tradicionāla. Mēs parasti apmeklējam dažās valsts, satiekamies ar valdību pārstāvjiem. Šai ziņā Beļģijā valdības situācija nebija īpaši parasta. Tātad ir grūtības Beļģijas valdībā un administīvo darbu izpildziņā arī. Bet tomēr tika pieņemts risinājums apmeklēt Beļģijas parlamenta struktūru. Un mūs ļoti pārsteidza tur redzētais. Šī sistēma, par kuru stāstīja priekšējā kolēģi Tomsons kundze, uh, Tā ir ļoti interesanta sistēma, te tiešām var smelties iedvesmu, un es uzskatu, ka šo sistēmu varētu izmantot kā labākās prakses piemēru viscaur Eiropā. Šāda sistēmas izmantošana ļaut izmant, neizmantot eh, melno darbu, izvairīties no tādiem nelegāla darba fenomeniem, varētu arī sakārtot eh, problēmas, kas ir saistītas ar taksāciju. Tāpēc man šķiet, ka šī ideja tiešām ir ļoti laba, un vērā ņēmama, un šeit ir iespējams atrisināt divas problēmas vienā reizē. Un ko es gribētu šeit vēl piebilst? Gribētu papildināt eh, arī to, ko teica kolēģi par jauno likumdošanas aktu, par pensiju tiesībām it īpaši. Un dzīves biedra situācija, kad sieviete sēž mājās, nodarbojās ar mājas darbiem un bērnu aprūp. Kā ir tātad ar pensiju tiesībām? Un man šķiet, ka varbūt tad, kad mēs runājam par šīm lietām, dažreiz būtu interesanti organizēt viedokļu apmaiņu ar kolēģiem no Beļģijas parlamenta, varbūt iesaistot arī citu parlamentu pārstāvis. Jo īstenībā šeit, atrodoties Briselē, sēžot šajā parlamentā, mēs e, tiešām bieži vien nezinām par to, ka eksistē tik laba praksa kaut kur citur. Lūk, tādi komentāri, kurus gribēju šeit paust. Paldies, Bauers kundzei. Līdz ar to mēs esam izsmēluši darba kārtības pirmo daļu, un rīt pulkstens deviņos mēs turpināsim mūsu darbu. Lūdzu, rīt no rīta mums ir balsošana, tāpēc neaizmirsiet balsošanas kartiņas paņemt līdzi. Mēs eh, balsosim elektroniski, tāpēc līdz rītam. Eh, vai começar agora <laughs> eh, a reunião de coordenadores. Un tagad sāksim koordinātoru sanāksmi, kas notiks aizslēgtām durvīm.